Mes chers collègues, bonjour! Darbie kolēģi, labdien! Labdien, darbie kolēģi! Zīles kungs, lūdzu, jums ir daudz laika, ieņemiet vietu. Très bien. Ļoti labi. Darbie kolēģi, labdien! Es zinu, ka šodien ir ceturtdiena, pēdējā diena Strasbūrā, bet nu ceram, ka viss labi norisēs šodien no rīta. Darba kārtība var tikt pieņemta, ja nav iebildes. Nav iebildes, nav iebildes. Priekšsēdētājs paziņojumi. Es vēlos uh, informēt jūs un sveicu Ertogu kungu, sociāldemokrātu grupas pārstāvi. Viņu ievēlēja par grupas vicepriekšsēdētāju. Bravo Ertoga kungam, un viņš ir arī koordinators. Bet, diemžēl, divus amatus a, nevar apvienot. Tātad sociāldemokrātus pārstāvēs kolēģis man blakus. Jūs viss esat tagad informēti. Un jūs zinat arī visi, ko sagaidām šodien no rīta, darbie kolēģi. Jūs zinat, ka šīs komitejas koordinātori nevēlas. Tātad ir runa ir par mobilitātes pakotnes trīs eh, daļām. EKR grupa koordinātoru lēmumam nepiekrīt, un šodien ir eh, jāpieņem lēmums, šodien ir jābalso. Un es eh, šo jautājumu Zīles kungs. Zīles kungs, jūs vēlaties uzstāties pirms es skaidroju situāciju. Lūdzu, jums vārds. Mm, on behalf uh, of ECR, I would like to ask uh, to roll call vote. We need a EKR e uh, vārdā es uh, vēlos lūgt personālu balsojumu. Monsieur Zile veut un vote. Zīles kungs ierosina personālu balsojumu. Tātad, kas par šo priekšlikumu? Jums ir uh, Jāceļ roka. Vai, vai jāpieceļas? Nē, jāpieceļas, jāpieceļas, lūdzu. Jā, labi, jūs varat uh, apsēsties. Tā tad jauniem deputātiem skaidrošu. Ir tiesības prasīt personāla balsojumu, ja ir vairāk nekā desmit deputāti, kas to prasa. Un tā tad mēs šeit, šeit redzam Mikrofons atslēdzās. Tātad vairāk nekā desmit deputāti prasīto. Tātad mēs tagad pievērsīsimies balsojumam. Lūdzu, esiet uzmanīgi. Jautājums uh, ir uh, sekojošs, par ko mēs balsojam. Jautājums ir jūsu balsojuma uh, dokumentos, bet vēlreiz atgādināšu, vai jūs vēlaties ar Eiropas komisiju izmanto iespēju par jaunu konsultē parlamentu trīs mobilitātes pakotnes failos ir jābūt pilnīgai skaidrībai par šiem jautājumiem, bet es nesākšu ša, tagad diskusijas par šo jautājumu. Delīkungs, tas nav mans radnieks. Šeit absolūti nav uh, nekādu norāžu uz balsošanas pogām, un kolēģi nezin, kas ir pār pret un kas atturas. Tātad, ja mēs varētu vienkārši uh, izmēģināt balsošanas uh, procedūru. Delīkungs. Delīkungs. Delīkungs, es atbildēšu tieši uz jūsu jautājumu. Zīles kungs. Zīles kungs, paldies! Un pirms balsojam, uh, katrā gadījumā uh, izmēģināsim un paskaidrošu jaunajiem deputātiem, kā tas darbojas. Tātad, esmu ļoti noraidzējusies, uh, respektīvi ļoti uzmanīgi uh, izskaidrošu visu jaunajiem deputātiem. Grapīnī kundze, nu lūdzu, nu vismaz minūti. Daudzi kolēģi tiešām ir uh, ieradušies un ir jauni, un varbūt būtu labi nu, paziņot uh, vismaz, uh, lai varētu tie, kas vēlas kaut ko teikt par šo balsojumu, varētu to arī darīt. Grapīnī kundze pilnīgi skaidri tas ir nē. Mēs nesāksim atkal diskusijas par mobilitātes pakotni šodien šorīt. Ir viens jautājums Vai jūs vēlties, lai Eiropas komisija atkal pievēršas uh, un atgriež uh, parlamentam trīs mobilitātes pakotnes dokumentus? Ja jūs vēlties, uh, lai komisija, komiteja atkal uh, pievērsto šim jautājumam, jūs atbildat uh, jā. Un šajā gadījumā uh, likumdošanas process atgriežas pie nulles un sāk no nulles. Otrā atbilde. Uh, Otrā atbilde, ja jūs atbalstat trendkomitejas koordinātoru lēmumu, jūs atbildat nē jautājumu un šajā jā gadījumā mēs turpinam strādāt ar mobilitātes pakotni un darbi turpinās tur, kur tie bija iepriekšējā sasaukuma beigās. Manā skatījumā tas viss ir ļoti skaidri. Nu tā tad. Vai visi ir sapratuši? Un jautājumu un atbildes. Ne, jautājums ir ļoti skaidrs no zāles. Bet nu nevar teikt, ka mēs no nulles sākām. Jo komiteja var atteikt un var iesniegt uh, jaunu tekstu vai e, iesniegt uh, kompromisu. Priekšsēdētāji, labi, tagad labošu. Marina Eskūkungs, vai visi ir sapratuši? Nu, man liekas, ka šīs komitejas uh, deputāti ir ļoti viedi. Uh, Un, ja es saku no nulles sākam, tad sākam no nulles tekstā. Sākšu uh, balsošanas procedūru, lai uh, paraudzītos. Nu tā tad sākam balsot. Tas ir izmēģinājums, lai mēs varētu redzēt, vai visi ir klāt un vai visi saprot procedūru. Tā tad sākam balsot. Le PPE, il y en a 4 de trop. Tautas partijai četri eh, par daudz, pieci par daudz. Nu, kā tas ir iespējams? Nu, pārāk daudz tautas partijas deputāti. Pieci par daudz, viens par daudz. Nu, lūdzu, eh, vienojieties, kas balso. Allez! Non. One, one. Marinesko kungs viens pa daudz no balsotājiem. Lūdzu, vienojieties. Bon, allez. Bon, et le PP. One too many. Il y en a un. Viens par daudz. Tā ir iekārta, kas tā saka. Lūdzu, uzticieties iekārtas rādījumiem. Marinesku... Marinesku kungs neja, ne, lūkojoties uz Rikē kungu, tā nav jūsu politiskā grupa. Nav okay. okay, Allez! Et désormais... Nu tā tad. Oficiāli sākam balsot par šo jautājumu. Sākam balsot. Le vote est... Beidzam balsot. Un priekšlikums ir noraidīts. Mēs turpināsim mūsu darbu. Eh, Man ir ļoti žēl, bet šīs eh, komitejas eh, darbs jau ir beidzies. Tiksimies nākamajā. Kom otrdien pulkstens deviņiem sēdi pārtraucu.